Vairākas komitejas ir lēmuši uzsākt starp institucionālās sarunas, atbilstīgi 69c noteikumam pirmajam punktam, kā tas ir reglamentā. Šie ziņojumi jau attiecībā uz sārunu mandātu ir pieejama plenāra sēžu mājaslapā. Eh, ziņojumu nosaukumi arī tiks publicēti plenāra sēdes protokolā. Atbilstīgi 69C noteikumam otrajam punktam vairāki jo, eh, deputāti, vien vai vairāk politiskā grupa var rakstiski līdz rītdienas pusnaktī Eh, lūgt balsot par šo starpinstitucionālo sarunu uzsākšanu. Ja šādi lūgumi netiek eh, iesniegti tad, pēc noteiktā termiņa, tad komitejas varēs uzsākt starpinstitucionālās sarunas. Vēlos informēt arī, jo eh, plenārsēdi, ka trešdien kopā ar padomas priekšstādātā parakstīšu sešus